Eh, dāmas un kungi, darba kārtībā mēs paredzām padomus, kam zīs paziņojumu pār Eiropadomas sagatavošanas sanāksmi 21. 22. martā padomas vārdā dodu vārdu Sjotkundzē, lūdzu. Labrīt, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, vicepriekšsēdētāja kungs, galveno sarunvedēji, Mums ir notikušas eh, svarīgas diskusijas par izaicinājumiem, kas, ar ko saskars Savienība. Sākšu ar ekonomiku. Līderi apspriedīs pašreizējo ekonomisko situāciju un noteiks prioritātes 2019. Eh, gada semestrim, pusgadam. Mēs runāsim arī par eirozonas rekomendācijām. Eirozona eh, sastopas ar sistēmiskām izmaiņām, kas ir saistīts ar digitālo transformāciju, datu ekonomikas attīstību un pārēju uz zaļāku ekonomiku. Lai izmantot visu šīs iespējas, mēs varēsim nodrošināt nākotnes labklājību. Stiprinot ekonomisko bāzi, ir jāpārliecinās, lai dažādās politikas, lai tās, kādas arī tās nebūtu, tirzniecības, digitālās rūpniecības, būtu vērstas uz stratēģisko interešu aizsardzību Eiropas Savienībā. Eiropas padome veidos uz nākotni vērstas diskusijas. Klimata pārmaiņas ir ļoti svarīgs jautājums, kuru mēs nu pat apspriedām šajā sesijā. Kā debatēs tika norādīts, mums kā savienībai ir jāpalīdz celt ambīciju līmenis pasaulē un uh, aktualizēt klimata rīcību. Tas ir saistīts ar 20. gada satvaru un ilgtermiņa uh, pārēju uz uh, klimatam draudzību nāko, draudzīgu nākotni. Ir jārada pareizie stimuli eh, šai pārējai. Neviens nedrīkst palikt ārpus šiem procesiem. Jāņem vērā reģionālā specifika un sociāla-ekonomiskie apstākļi. Padome, eh, tad komisija sniegs norādes tālākam darbam padomē. Ķīna ir svarīgs spēlētājs šajos jautājumos. Uh, Vadītājiem notiks eh, viedokļa apmaiņa par mūsu attiecībām ar Ķīnu, gatavojoties ES Ķīnas samitam. Un mūsu demokrātijas stūrakmens ir iespēja pilsoņiem droši piedalīties uh, vēlēšanās. Pirms vēlēšanām prezidentūra ziņos par to, kā attīstās notikumi, aizsargājot demokrātiskos uh, procesus no iejaukšanās, uh, kas varētu nākt no ēs iekšpuses un ārpuses. Vadītāji tiks informēti arī par to, kā uh, ņemt vērā šo informāciju, ieskaitot rīcības plānu, ko prezentēja komisija un augstā pārstāv pagājušā gada beigās. Nākošais nedēļa Eiropas padome tiksies arī 50. Eh, pānta formātā, lai apspriestu notikuma attīstībā attiecībā uz Brexit. Priekšsēdētā kungs, cienējamie deputāti. Būt vai nebūt Eiropas Savienības dalību valstī, uh, pastāvēt vai nepastāvēt. Tāds ir jautājums, uz kuru ir jāatbild Lielbritānijas parlamentam. Diemžēl mēs sastopamies, mēs te runājam nevis par teātri, bet ar reālu pilsoņu dzīvēm un likteņiem. Mēs joprojām eh, cenšamies eh, vēlreiz vienoties eh, par nosacījumiem, par ko tik panākt vienošanās jau pagājušā gada beigās. Bet eh, attiecībā uz īriju eh, lēmums nav vienkāršs. Decembrī, janvārī un vēl pirmdien saņēmām solījumus no Lielbritānijas puses, bet nezinām, ko mēs vēl varētu darīt no savas puses. Uh, kas attiec uz pilsoņu tiesībām un īrijas backstop risinājumu, mēs joprojām esam atvērti sarunām un paskaidrojumiem, ja tas varētu palīdzēt ratifikācijas procesam pašā Lielbritānijā. Šiem paskaidrojumiem nevajadzētu runāt pretī pašai backstop idejai, bet apstiprināt, ka tā nolūks tiešām ir uh, veidot to ar pagaidu raksturu. No es puses mēs esam apņēmības pilni tomēr panākt vienošanos. Un Eiropas parlamenta apstiprinājums tam varētu nākt dažu dienu laikā, ja vien seku, ja būs attiecīgā rīcība no apvienotās karalists puses. Pat, ja Britu parlaments balsotu par izstāšanās nolīgumu tuvākajās dienās, tam ir jābūt eh, papildinātam ar laikā ierobežotu pagarinājumu. Un eh, šī brīdī eh, par to ir jāvienojas nākamajai Eiropas padomei. Apspriežot šādu pieprasījumu, mums ir vajadzīgs pamatots pieprasījums iespējami pagarinājumam un tā ilgumam taču esmu pārliecināta, ka mūsu institūcijas spēs pabeigt šo procesu saulēcīgi un attiecīgi nodrošināt saulēcīgu nolīgumu stāšanos spēkā. Kā teicu iepriekš, esam atvērti sarunām, cik vien ir redzams noslē, noslēgums un kaut kāda jēga visam šim procesam. Uh, Lielbritānijas valdībai un parlamentam ir jānorāda uz skaidru virzību attiecībā uz to, kad tas viss materializēsies un cik ilgi tas norisināsies. Vienīgā pārliecība, kas mums ir uz šo brīdi, ir eh, pieaugoša nepārliecību un nedrošību gan pilsoņiem, gan uzņēmējiem, un tas jau šodien ietekmē investīcijas, industriālo aktivitāti un eh, nodarbinātību. Un tieši tādēļ ir nepieciešams turpināt sagatavošanos jebkuram iznākumam, ieskaitot arī izstājai bez līguma. Padomēji un dalība valsts valstis eh, intensificē darbu, lai sagatavotos eh, situācijai, balstoties uz jau paveikto darbu. Ir ļoti daudz eh, šo te ārkārtas pasākumu, par kuru institūcijas ir vienojušās, neskatoties uz to, ka darba sloks ir pamatīgs šajā vēlīnajā procesa stadijā. Ar jūsu atbalstu mēs spēsim uh, pieņemt eh, atlikušos ārkārtas pasākumus, tai pašā laikā cerot, ka tie nebūs vajadzīgi. Paldies par uzmanību! Paldies Čats kundzei, un tagad vārds komisijas vicepriekšsēdētāja Timermans kungam lūdzu. Thank you very much. Lielas paldies priekšsēdētāji. Te nu mēs esam pēc jau atkal viena balsojuma pārstāvu palātā šī vienošanās ir tikusi noraidīta. Par spīti papildus skaidrojumam, par spīti Mišela Barņēžana uh, Klodu Junkeru centieniem palīdzēt Terezai Mējai uh, skaidrot vairākus aspektus, tomēr tika noraidīta šī izstāšanās vienošanās. Un jau atkal šodien mēs uh, gaidīsim jaunu balsojumu pārstāvu palātā, jo vienīgais, kas mums var dot šobrīd skaidrību par uh, to, kurā uh, virzienā mums jāiet, ir uh, Britu parlaments. Un esmu pārliecināts, ka šis parlaments un komisija ir viens prātis, ka mums ir jānorā, jānodara vismazākais kā iespējamais kaitējums uh, pilsoņiem. Uh, Mums ir pienākums domāt par mūsu pilsoņiem, mūsu uzņēmumiem plašākā izpratnē apus Lamanšu kanālam. Un es to saku tāpēc, ka tas, ko es esmu eh, centies darīt, un arī Mišels ir centies darīt, ir nodrošināt, lai šīs sarkanās līnijas, ko eh, piedāvā Britu valdība Un mūsu vēlme eh, izvairīties no šīs citās eh, robežas tiktu ievērota. Un es neredzu citu labāku risinājumu kā šīs te izstāšanās vienošanās. Un te nu mēs esam, protams, eh, ka mēs arī turpmāk centīsimies nodarīt pēc iespējas mazāk kaitējumu ļoti kaitīgā procesā, jo izstāšanās ir ļoti kaitīgs process gan apvienotajai karalistē, gan Eiropas Savienībai. Un balstoties uz Britu balsojumu, mēs eh, centīsimies eh, nodarīt pēc iespējas mazāk kaitējumu. Šī nostāja nemainīsies, bet šobrīd nu, mūsu liktenis ir Britu politiskās sistēmas rokās. Eh, risinājumam ir jānāk no Londonas, un tad arī izējot no uh, tā mēs uh, turpināsim darbu. Un, protams, ir eh, citi jautājumi, pie kuriem Eiropa ir jāstrādā turpmāko pāris gadu laikā, tāpēc Eiropa domē būs jāpievērš citiem jautājumiem - rūpniecības uh, politika. Mūsu rūpniecība ir spēcīga un tā ir mūsu ekonomikas dzinēja spēks. Tā algo 32 miljonus cilvēku, tā ir divas trešdaļas no mūsu eksporta un mēs cenšamies kopā ar partneriem nodrošināt uh, taisnīgus privās tirzniecības nolīgumus, bet mums ir jādara vēl vairāk. Mēs vēlamies, lai mūsu uzņēmumi būtu spēcīgi, lai būtu taisnīga konkurence, lai viņi varētu darboties pasaulē un lai mēs tiktu galā ar tādiem izaicinājumiem kā klimata pārmaiņas. Mums ir jācenšas īstenot tādus Eiropas līmeņa projektus, kas ir svarīgi mums visiem. Tā ir skaitā strateģiski projekti, kā piemēram nākamās paaudzes uh, baterijas un citi. Uh, Mēs vēlamies nodrošināt, lai mūsu rūpniecība un tehnoloģijas eh, turpinātu attīstīties, lai mēs aizsargātu savas vērtības, jo mēs to visu darām visu Eiropiešu labā. Tāpēc mēs piedāvājam eh, taisnīgu samaksu, vienādu samaksu par vienu darbu. Un uh, tā ir daļa mūsu nepārtrauktiem centieniem, lai mēs informētu pilsoņus un patērētājus, lai uh, mūsu uh, tirgus darbotos pēc iespējas taisnīgāk. Un mums ir jādomā par visām, eh, visiem aspektiem, pakalpojumiem un arī eh, kapitāla tirgus savienību. Šī Eiropa padoma būs arī iespēja runāt par mūsu attiecībām ar Ķīnu pirms, pāris dienas pirms samita Eiropas Savienība Ķīna. Ķīna daudzējā, daudzās jomās ir mūsu partners un arī ekonomiskais konkurents kas piedāvā citus pārvaldības modeļus. Ķīnas varas iestāžu pārstāv vairāk kārt eh, pauduši savu vēlmi piedalīties nākotnes veidošanā, veidojot atklātāku un iekļaujošāku ekonomiku. Eiropas Savienība ir viena no atvērtākajām ekonomikām, bet tā atbalsta daudzpusēju pieeju, no kuras iegūtu visi, un lai būtu tāda noteikuma, kas būtu taisnīga visiem, mums nevajadzētu uh, gluži vienkārši naivi nodoties brīvai tirzniecībai. Tāpēc mēs piedāvājam startautisku instrumentu uh, publiskajos tirgos, lai piedāvātu piekļuvu publiskiem tirgiem visā pasaulē. Tas ir mūsu interesēs nodrošināt to, lai starp Eiropas Savienību un Ķīnu būtu vairāk sadarbības, vairāk savstarpējības, vairāk uzticīšanās, lai mūsu investori un uzņēmēji varētu Ķīnā darboties ar tādiem pašiem noteikumiem, kā tie noteikumi, kur mēs piedāvājam Ķīnas investoriem un uzņēmumiem Eiropā. Diemžēl šobrīd tas tā nav. Uz mums gūstas pienākums aizsargāt mūsu vērtības, mūsu strateģiskās intereses un aizsargāt mūsu rūpniecību, strādājošos no jebkāda veida negodīgas. Um, konkurences. Tāpēc mēs piedāvājam jaunu ietvaru ārvalstu investīciju filtrēšanai, lai aizsargātu mūsu strateģiskās intereses Eiropā. Te es vēlos pateikties Eiropas parlamentām par lielisko darbu, pieņemot šo iniciatīvu rekordīsā laikā. Ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu interesēs ir ne tikai saglabāt, bet arī uzlabot daudzpusējo sistēmu, eh, jo īpaši, kas attiecas uz valsts atbalsta pasākumiem. Arī Ķīnai ir jāuzņem savas atbildības ārtaus. Patiesa eh, suverenitāte var palīdzēt arī Eiropas Savienībai klimata pārmaiņu jomā. Līdz 2050. gadam mums ir jācenšas um, kļūt par pirmo um, neitrālo ekonomiku no klimata viedokļa. Un mums ir jāizmanto šī iespēja. Tas nospē, nozīmē, ka komisijai ir jādomā par to, lai mūsu daudzgad finanšu schēma tām būtu piemērota. Uh, un mums ir jācenš samazināt uh, savus izmērus par vairāk nekā pusi, mums ir jāinvestē atjaunīgajos enerģijas avotos, un mm, mums ir jācenšas no vienas puses samazināt izmešus un no otras puses radīt jaunas, ilgspējīgas darba vietas. Es pateicos šim parlamentam par uh, atbalstu ilgspējīgu investīciju jomā. Mēs varam ar to lepoties. Eiropa uzņems vadošo lomu. Uh, mēs pārorientēsim privātās investīcijas, lai mēs varētu īstenot Parīzes klimata vienošanās mērķus un um, man iespēdo tas, ka arvien vairāk jaunu cilvēku iziet ielās, lai cīnītos par um, ambicioziem mērķiem klimatjomā. Tā ir Eiropa, kas mums uh, dot spēku ticēt nākotnē. Un es pateicos Grētai un citiem jauniem cilvēkiem par šo iedvesmu. Mut brauchen wir auch. Mums ir nepieciešama drosme arī, lai tiktu galā ar vienu no lielākajiem izaicinājumiem, kāda ir mūsu demokrātijai, proti centieni mūsu debatas un eh, priekšvēlēšana kampaņas ietekmēt no ārpuses. Bet vārda brīvība arī turpmāk ir mūsu vēr, lielākā vērtība, bet mums nevajadzētu būt naiviem. Mums ir jāapzinās, ka ir spēki, kas cenšas um, aizkavēt mūtu un likt šķēršļus mūsu demokrātijai, un mums par to ir jādomā priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Uh, Te es priecājos par to, ka Eiropas parlaments un dalībvalstis atbalsta komisijas pasākumus eh, pret dezinformāciju priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Bet mēs esam tikai vēl šī ceļa sākumā, vēl ļoti daudz jādara. Jo mums izdosies uh, saglabāt savu neatkarību tikai tad, ja mēs iestāsimies pilnā mērā par savām vērtībām. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Merci beaucoup, monsieur le premier vice-président. Liels paldies uh, komisijas pirmajam vicepriekšsēdētājam un tagad dodu vārdu sarunu vedējam Mišelam Barņē. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es veicu dāmas kungs deputātus šajā īpašajā un ļoti nozīmīgajā dienā, kas iezīmē garo sarunu procesu. Ministrs Kundzdangunga deputāti vēlējos jums teikt manas komandas vārdā un priekšsētā Junkera vārdā vēlos pateikties jums visiem. Paldies arī par uzticību, kādu man izrāda Eiropas parlaments, to arī teica priekšsēdētāja konferencē, ka šī uzticība nekrīt no zila gaisa, šī uzticība nav mākslīga, tas arī nav um, tāds. Um, Tāda brīvbiļeta man rīkoties, kā es vēlos, nē, tā ir uzticība, rīkojos caurskatāmi, un tad arī šī uzticība turpināsies balstīties uz caurskatāmību un dialogu. Vakardienas balsojums, par ko minēja un runāja arī ministrs kundze un Timermaņa kungs, šis balsojums pagarina un arī jau pasliktina ārkārtīgi neskaidro situāciju, kādu trīs gadus atpakaļ radīja ar savu suverēno lēmumu, ko mēs respektējam, kaut arī to nožēlojam, lēmumu apvienotā karalistē pamest Eiropas Savienību. Protams, ka tas skar apvienoto karalisti, arī Ziemeļīriju, bet šis lēmums skar arī katru no mūsu valstīm, katru mūsu atsevišķi. Dāmas kungi, deputāti vēlos atgādināt, ka Brexita lēmuma atbildība ir eh, tikai un vienīgi apvienotās karalistes ziņā, un šodien eh, galvenā atbildība, lai izkļūtu no šīs trupceļa, kurā pašlaik ir nonākušas sarunas, tātad šī galvenā atbildība ir apvienotās karalistes ziņā. Un to arī vakardien apliecināja ļoti skaidri pēc balsojuma Eiropa padomas prezidents Donalds Tusks. Mēs kopā meklējām risinājumus, risinājumus katrai problēmai. Problēmu skaits ir nebeidzams gan cilvēku problēmas, sociālās problēmas, juridiskās, tehniskās problēmas, ekonomiskās, finanšu problēmas, ko ir, radījuši, ko ir radījis Brexit, lai varētu um, paredzēt visas sekas. Tā ir mūsu nostāja no paša sākuma, tāds arī turpināsies, lai varētu pavadīt apvienoto karalisti tādā izstāšanās procesā, kas būtu sakārtota. Jau no paša sākuma Eiropas Savienības galvenā prioritāte ir samazināt neskaidrību, lai izstāšanās būtu sakārtota. Un tad pateicoties šai sakārtotai izstāšanai, pateicoties arī um, uzticībai, kas tiks izveidota pateicoties šai sakārtotai, jāturinātai izstāšanai, tad, lai jau tas mūs sagatavotu nākamajām sarunām. Es vienmēr esmu teicis, ka šīs sarunas, nākamās sarunas būs vēl svarīgākas par to, kādas būs mūsu nākotnes attiecības ar apvienoto karalisti. Protams, ka jebkuros apstākļos apvienotā karaliste būs mūsu uh, sabiedrota valsts, mūsu draugs un partneris. Lūk, to mēs arī darījām, uh, piedaloties sarunās mēnešu garumā kopā ar apvienotās karalistes valdību, vienmēr kopā un nekad pret val, uh, Britu valdību. Šī izstāšanās vienošanās, kas, protams, ir pilsoņu, uzņēmumu un visu iesaistīto pušu interesēs uh, kanāla labās pusēs un īru jūras abās pusēs. Uh, dāmas kungi, vēlos atgādināt kādu faktu visiem jums. Jāpienotā karaliste vēlas joprojām pamest Eiropas Savienību un izstāties sakārtotā veidā, ja apvienotā karalists joprojām to vēlas, tādā gadījumā tad šī vienošanās, par kuru mēs vedām sarunas pusotru gadu ar Terēzes Meijas valdību, tad šīs, eh, šī vienošanās būs vienīgā iespējamā. Es gribētu, lai tas izskan kristāli skaidri un visiem būtu saprotami. Tad blakus šai vienošanai mēs arī jau paralēli strādājām pēc brītu valdības lūguma uh, lai varētu paskaidrot, garantēt, precizēt. Izstrādājām divus jaunus dokumentus, par ko vienojāmies šeit, priekšētāja kungs, pirmdienas vakarā šeit, Strasbūrā, Eiropas parlamenta telpās. Mejas kundze norādīja, ka viņa arī no savas puses vēlas publicēt vienpusēju deklarāciju Tad par ko bija runa pirmdien šajās pēdējās sarunās starp Eiropas Savienību un Apvienotās Karalists valdību? Proti sniegt parlamenta, val, uh, Britu parlamentam uh, jaunus skaidrojumus, precizējumus, garantijas par vienu konkrētu punktu, par uh, backstopa pagaidu raksturu. Mēs esam tiešām izdarījuši maksimumu, lai palīdzētu Brītu valdībai, lai uh, Brītu parlaments varētu izrādīt savu atbalstu. Un satraukums, ko pauda arī jūsu vārdā, lai mēs varētu saglabāt mieru, stabilitāti īrijā. Lai varētu respektēt Lielās piekdienas vienošanos, Belfāsts ar tad, uh, lielās piekdienas vienošanos. Un arī, lai uh, saglabātu mūsu iekšējā tirgus integritāti, kas ir mūsu 28, 3, 27 valstu iekšējais tirgus, lai varētu saglabāt kvalitāti, drošību, kā, uz ko tiesības patērētājiem, iegādāties preces, uh, pārtikas preces, arī aizsargājam uh, visu, kas ir saistīts ar dzīvnieku veselību, ir arī dažādi nodokļu noteikumi, muitas un PVN jomā. Šī drošība, aizsardzība, kas mums ir jānodrošina katras jūsu valsts uzņēmumiem, runājot par uh, preču standartiem un noteikumiem, kas piemēros tos importējot, gribu atgādināt, ka uh, Īrijā nav runa par kaut kādu teorētisku, dogmatisku jautājumu. Te nav jautājums par to, vai mēs esam vai neesam elastīgi. Tas ir ārkārtīgi konkrēts un praktisks jautājums, kas skar mieru īrijā. Mieram ir jābūt absolūtam, galīgam, tas arī skar iekšējo tirgu. Uh, Katra prece, katrs dzīvais lops, kas nonāk e, nu, Ziemeļīrijā pēc Brexita, ko eksportē apvienotā karaliste, nonāk Polijā, Slovenijā, Beļģijā, Vācijā, katrā no mūsu valstīm, jo e, te runa ir par iekšējo tirgu. Un te nav robežu. Tādējādi mums ir jāatrod uh, risinājums, un to arī esam darījuši, lai šīs kontrolas būtu operacionālas, tātad patērētāja budžeta uzņēmuma aspektos, par ko runāju, neradot uh, striktu robežu. Par vakardienas balsojumu konstatēju, ka Da, daži deputāti vēlas organizēt otru referendumu, citi deputāti vēlas uh, tādu scenāriju, kur nebūtu izstāšanās vienošanās, tad arī jo mēs norādījām, kādas ir juridiskie risinājumi mūsu sarunās ar Terēzu Meju. Tad šīs garantijas un paskaidrojumi mūsuprāt bija nozīmīgi. Mēs visi par to vienojāmies pirmdienas vakarā. To atbalstīja arī Britu valdība. Arī prezidents Junkers norādīja, ka nebūs vairs papildus skaidrojumi un garantijas. Mēs vairs tālāk iet nevaram. Lūk, noslēgumā vēl daži vārdi par to, kas notiks tālāk un kāda ir situācija šorīt. Brītu premjerministras balsojums izsludinātais par iespējamo izstāšanos bez vienošanās, nav dīls scenārijs, balsojums tātad notiks šo vakar Brītu parlamentā, pēc tam Brītu valdībai būs mums jāpasaka. Cerams, ka tas notiks pozitīvā veidā, kā valdība vēlas rīkoties tālāk. Lai būtu konstruktīvs vairākums par vienu priekšlikumu jo tā ir apvienotās karalistes atbildība. Viņiem ir jāpasaka, ko viņi grib, kādu viņi grib redzēt mūsu attiecībā attīstību tālāk. Kā jūs teicāt, ministrs kundze ir jābūt ļoti skaidrai līnijai, kāda ir viņa nostāja. Tāds ir aktuālais jautājums, un uz šo jautājumu mēs sagaidām atbildi. Tieši šis jautājums ir jāatrisina pirms mēs lemjām par eventuālu uh, Uh, izstāšanās datumu pagarināšanu vai kādēļ pagarināt šīs sarunas, uz kā pamata, jo sarunas, kas balstījās uz 50. pāntu, ir noslēgušās, vienošanās šeit ir mūsu priekšā. Nu, lūk, tad nu, mēs gaidām atbildu šo jautājumu. Gribu atkārtot, ka uh, brīdis tiešām ir ļoti nopietnas, jo uh, šīs risks par izstāšanos bez jebkādas vienošanās nekad nav bijis tik liels, proti šis uh, risks izstāties bez vienošanās un izstāšanās, kas notiktu absolūti nesakārtotā veidā, un es uh, aicinātu nenovērtēt par zemu šo risku, ne šī riska sekas. Mēs svinīgi un vienoti aicinām visus iesaistītās puses tam sagatavoties, un no otras puses Arī Eiropas komisijas prezidents Junkers ir sniedzis ļoti skaidras instrukcijas šai sakarā. Visas dalība valsts pateicoties visu prezidentūru, arī jūs prezidentūras uh, darba ministra kundze, mēs tam gatavojamies. Mēs šādu scenāriju nevēlamies. Mēs nekad neesam strādājuši, lai nebūtu vienošanās, lai izstāšanās notiktu bez tās. Nē, vienmēr esam strādājuši, lai būtu sakārtot vienošanās, bet Eiropas Savienība ir gatava Mēs esam gatavi arī, eh, stāt, arī stāties eh, pretim šādai situācijai. Ja nebūs citas vienošanās, par ko varēsim vienoties, tad būs šis eh, no deal bez vienošanās risks. Dažkārt arī šorīt man jautāja, vai jūs esat vīlies pēc, šī, pēc šī balsojuma. Mūsu un man atbilde ir viena un tā pati. Mēs respektējam apvienoto karalisti, apvienotās karalistas tautu. Mēs esam apņēmības pilni, mēs esam mierīgi un vienoti. Mēs arī tādi būsim līdz eh, šo ārkārtējo sarunu beigām. Mums ir jāiestājas par Eiropas Savienības interesēm un visu Eiropas pilsoņu interesēm. Tāda ir mana saruna vedēja nostāja. Lielas paldies! Merci beaucoup, Michel. Tu aussi le... Lielas paldies arī Mišelam un uh, Pateicos Eiropas parlamentu vārdā, es pateicos uh, arī Eiropas parlamentu darba grupām, kuru vada Gijs Ferhofstads. Paldies visiem, kur ir strādājuši, kur strādā, lai risinātu šo ļoti sarežģīto un ļoti svarīgo problēmu. Un tagad uzstāšanās grupu vārdā sāksim ar Manfredu Weberu, Eiropas Tautas partijas priekšsēdētājs Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, uh, vicepriekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi! Nu, pēc vakardienas tā ir katastrofa. Es gribu runāt par vienu iespaidu, ko guvu Portugālē Porto, tiekoties ar jauniešiem un apspriežoties ar viņiem. Viņi vairākus gadus eh, bija strādājuši Londonā, uh, Eh, pēc tam, kad sākās politiskas un ekonomiskas problēmas Portugālē, viņi devās uz eh, apvienoto eh, karalisti strādāt, bet viņi ir devušies atpakaļ uz Portugāli, jo ir tik ļoti daudz neskaidrību par situāciju Lielbritānijā, un viņi runāja par saviem draugiem. Lielbritānijā viņa teica, cik ļoti satraukti ir jaunieši uh, cik ļoti dusmīgi, cik bezpalīdzīgi par politiskās klases nespēju eh, rīkoties. Vesela paudze cietīs no tā, kas šodien notiek Londonā. Veselai paudzē būs mazāk iespēju nākotnē. Vesela paudze negūs tos pašus labumus un priekšrocības, kāds bija iepriekšējai uh, paudzei, un faktiski politiskās izgāšanās upuri būs visa uh, pašreizējā jauniešu paudze. Un kā Eiropieši mēs esam viņu pusē, mēs eh, negribam jūs pamest šajā grūtajā situācijā. Messages. The second is what is now to do. Nākošais, ko tad tagad darīt? ir skaidrs, ka ir nepieciešama sagatavotība vissliktākajam uh, scenārijam, jo mēs nevaram neļaut uh, Lielbritānijai pieņemt tādus lēmumus, kādus tā vēlas. Otra lieta - ja politiskā klase, klase nespēs izdarīt savu darbu, tad atkal būs jāvēršas pie uh, cilvēkiem. Tas ir loģisks nākamais solis demokrātijā. Un nākamā opcija uh, - debatas par pagarinājumu, bet par kādu ir vajadzīgs vajadzīgi argumenti jebkādai pagarināšanai. Tādēļ vēlos skaidri norādīt, no mana viedokļa, no tautas partijas viedokļa, nav nepieciešamības pēc nevienas pagarinājuma dienas, ja mēs nesaņemsim atbilstošas paskaidrojumus no Britu puses, ko viņi vēlas panākt eh, ar šo pagarinājumu. Ir trīs iespējas. Un tā tad eh, jaunā paudze, ko darīt, un eh, jāsaka, mēs kā Eiropa esam diezgan stabili uz šo brīdi, pateicoties Žanam Klodam Junkaram, Tajānī, Verhoštadam un Barnie. Mēs esam uh, skaidrībā par to, ko mēs vēlamies darīt, ko vēlamies panākt, bet tumākajās nedēļās pastāv risks, ka politiskā um, nestabilitāte Londonā var ietekmēt politiskos procesus arī Eiropā. Un tādēļ ir jāatceras divi aspekti. Pirmkārt, atkal un atkal, atkal mēs padomē runājam par Brexit, nevis par Ķīnu, par tirzniecības jautājumiem, par reālām problēmām, kas ir svarīgi Eiropas Savienības pilsoņiem. Tādēļ mēs tā nevaram turpināt. Politiskā telpa ir pilnībā aizņemta ar politisko nestabilitāti e, Londonā. Bez tām mēs gaidām Eiropas vēlēšanas, mēs gatavojamies kampaņām, dažas tās jau ir sākušas Un tas mums ir jānoskaidro. Tās ir Eiropas vēlēšanas, tas ir brīdis, kad Eiropieši izlems par savu nākotni. Un to nevar pārņemt eh, politiskā nestabilitāte eh, ar Brexit situāciju, un mums sāk trūkt laika. Tādēļ Britiem vajadzētu tikt skaidrībā līdz nākošajai padomē, ko tad viņi īsti vēlas nākotnē. Tie, kas tic Eiropas Savienības projektam, tiem eh, faktiski šis ir tāds modinātājs zvans ekonomiskā un politiskā nestabilitāte Londonā un eh, ekstrēmistu rīcība šajā kontinentā. Ekst Tieši ekstrēmisti un populisti radīja Brexit situāciju, un beigās viņi arī nevar atbildēt, kā viņi gal galā grib rīkoties ar Brexit rezultātiem. Uh, Un tādēļ mums jāveido spēcīga koalīcija Eiropas vēlēšanās, veidojot partnerību Eiropā, apstiprinot kopējos pamatus šī kontinenta nākotnēji tiem, kas tic Eiropas projektam. Paldies! La parola al presidente del gruppo socialista Udo Bullman. Un tagad uh, sociālistu un demokrātu grupas vārdā vārds Udo Būmanam. Priekšsēdētāji cienījamie kolēģi un kolēģis. Nākamais samits noteikti būs tas, kuram mēs runāsim par ekonomisko situāciju Eiropas Savienībā. Šorīt mēs runājām jau par klimatu pārmaiņām, un man būtu aicinājums, aicinājums komisijai un padoms pārstāvjiem. Mums vairs nav laika. Domāsim jau šajā padomē, eh, šajā Eiropadomē par eh, klimatu pārmaiņām. Timerman kungs jau teica, mēs nedrīkstam vairāk gaidīt, mums ir jāpārbauda savi instrumenti, mums ir stabilitātes un izaugsmas paktu jāpadara par ilgspējības paktu, mums ir jāizvērtē tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai visi šie Eiropas semestri un pārējie instrumenti kļūtu par ilgspējīgiem uh, instrumentiem. Uh, Un es tik tiešām no visas sirds aicinu tos, kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem, lai mēs tik tiešām īstenot šo paradigmas maiņu. Mums ir ehm, jāturpina darbs eh, tur, kur savulaik eh, Portugāles prezidentūra pirms 20 gadiem piedāvāja uh, Tātad kopīgi domāt par mūsu nākotni. Mēs šobrīd esam zaudējuši eh, divus uh, gadu desmitus. Mums ir jāstrādā pie jaunas politikas Eiropas Savienībai. Un uh, Manfred Weber, ja tik tiešām jaunie cilvēki no Londonas jau atkal ir redzami Portugālē, tad tam gau galā ir kāds sakars ar uh, šīs valsts attīstību. Portugāles uh, valdība ir uh, domājusi par savas ekonomikas modernizēšanu. Viņiem to ir izdevies panākt laikā, kad uh, Eiropas uh, uh, Tautas partija un citi vēlas uh, īstenot sankcijas pret Portugāli. Mūsu sabiedrībai ir nepieciešama jauna enerģija, mūsu ekonomikai ir nepieciešama uh, uh, attēlpa. Un tad mums nevajadzēs vairs runāt par Brexitu un uh, citām problēmām. Tāda, tādai vajadzētu būt atbildes reakcijai uz Brexit. Tātad neatkarīgi no tā, kas tīri tehniski tagad notiek, mums ir nepieciešama jauna drosme un jauni koncepti, kas būtu par labu cilvēkiem, nevis pret cilvēkiem. Un tā ir programma, uh, pie kuras mēs esam gatavi strādāt kā S un D. Brexit situācija ir ārkārtīgi kritiska situācija, un mēs varam tikai un vienīgi aicināt, lai pārstāvju palāta pieņemtu saprātīgu lēmumu attiecībā uz šo cieto vienošanos. Jo nevajadzētu būt tā, ka tiek pieņemts lēmums pret cilvēkiem apvienotajā karalistē. Mēs ceram, ka parlamentam izdosies vienoties par tādu politiku, kas um, paturētu ciešu saikni starp uh, apvienoto karalisti un Eiropas uh, Savienību, bet ja tas uh, tā neizdosies, tad būs jāpārņem kontrola, take back control. Tas nozīmē, ka cilvēkiem būs jāuzņemas atbildība tad, ja parlaments to nedara cilvēkiem ir jābūt iespējai pieņemt jaunu lēmumu, jo runa ir par viņu nākotni, nevis tikai un vienīgi par parlamentu deputātu nākotni. Tam ir jābūt darba kārtībā par to jārunā Eiropadomē. Un vēl viens jautājums, protams, lai mūsu priekšvēlēšanu kampaņa būtu brīva, uh, Es, protams, neapstrīdu to, kas jau ir ticis īstenots uh, līdz šim, un visbeidzot, uh, um, patvērumu uh, pakotnē ir jābūt atkal jau darba kārtībā. Ir nepieņemami, ka mēs uh, joprojām nereaģējam un ļaujam cilvēkiem iet bojā vidusjūrā un nerīkojamies aktīvi un nepieņemam lēmums uh, Eh, Eiropas parlamenta vārdā. Lūdzu, dariet visu iespējamo, lai šis jautājums arī jau atkal būtu darba kārtībā. Lielas paldies! Per il gruppo dei conservatori e dei riformisti europei la parola onorevole Henkel. Nākošais Henkel kungs. Timerman kungs, jūs teicāt, ka nav labāka risinājuma. Barņiekungs. Un Barņiekungs, jūs teicāt, nav nevienas uh, citas vienošanās, kā tikai tā, uh, kur jūs piedāvājat. Nedomāju, ka tā ir taisnība. Vislabākais risinājums būtu paturēt uh, Britus Eiropas Savienībā. Un atļaujiet man teikt, kā to var izdarīt. Vispirms beigsim nomēlnot Londonu. Uh, ir eksperti, piemēram, Parāžu kungs, Ferhošs, tāda kungs īstenībā nav nekādas atšķirības viņu pieejā kritizējot Londonu. Otrkārt, es domāju, ka pienācis laiks, lai komisija gal galā atzītu, ka viņiem ir kaut kāda atbildība jautājums par Brexit. Lielbritānija vienmēr ir bijusi par decentralizāciju, par konkurētspēju, par solidaritāti un uh, Brīsele šos principus ir pārkāpusi. Tas ir līdzīgi kā valsts iestājas uh, futbola klubā, bet uh, jūs izlemt, ka viņam jāspēlē hokejs. Kurš tad ir uh, kuru nodevs? Mums ir jāsaprot, ka Brexits nav tikai katastrofa Lielbritānijai, tā ir katastrofa arī Eiropas Savienībai. Uh, Nu, skatīsimies patiesībā acīs. Eh, Lielbritānija ir vislielākais tirdzniecības partneris Eiropas Savienībai, un 19 eh, valstis līdz eh, kopā ar Lielbritāniju pamet Eiropas Savienību. Ir jāatzīst, ka Eiropas Lielbritānija šajā parlamentā vienmēr ir bijis par brīvību, par pašatbildību, par konkurētspēju. spēju Un bez Lielbritānijas Eiropas Savienībā es varu teikt, ka šī Eiropas Savienība e, būs konkurētnespējīga salīdzinot ar citiem reģioniem, kā Āzija, e, Ziemeļamerika, Ķīna, Japāna. Ziemeļaustrum Āzija un tā tālāk. Es domāju, ka komisijai tagad ir vēsturiski iespēja kaut ko darīt. Palīdzēt e, tiem, kas vēlas palikt, organizēt otru referendumu un palīdzēt eh, breksitieriem mainīt savu eh, viedokli, lai, eh, nu tā cieņpilni. Un es lūdzu jūs ne tikai atbalstīt to, bet pat piedāvāt pagarinājumu Lielbritānijai bez nekādiem nosacījumiem. Pirmkārt, otrkārt, piešķirt lielāku autonomiju, lai viņi varētu kontrolēt savu imigrāciju. Un tas uh, Eh, varētu nodrošinās to, ka būs veiksmīgs otrais referendums par eh, Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība nekad nebūs pilnīga bez Lielbritānijas. Un tagad eh, Alde grupas vārdā priekšsēdētāj kungs. Paldies priekšsēdētāji. Jā, vispirms man ir jāteic Henkel kungam sekojošais. Proti, Es personīgi esmu vienmēr teicis, ka Britu izstāšanās no Eiropas Savienības ir Eiropas Savienības kļūda. Tas, ka tik liela valsts kā apvienotā karaliste pameta Eiropas Savienību, ir ļoti grūti pateikt, ka, o, tā brīnišķīga lieta. Nē, tas ir gluži pretēji. Uzskaitu, ka apvienotās karalistes vieta ir Eiropas Savienībā. Uh, Un esmu pārliecināts, ka tuvāko desmit gadu laikā būs paudze, kas gribēs atgriezties Eiropas Savienībā. Esmu pārliecināts, ka šī jaunā paudze jau pastāv apvienotajā karalistē. Viņi pieņems uh, jaunu lēmumu pretēji šai valdībai, bet Henkel kungs, vai jūs lūdzu varētu to pateikt saviem draugiem savā grupā EKR? kuri ir tie, kuri uh, pašlaik iestājas par Brexit. Jo, nu, redziet, ir tā viegli mūs te visu, visus mācīt, arī mani. O, jums nepatīk Briti, jā, arī mums, mēs, jūs mums nepatīkat, nepatīkat, bet jūs nevarat pārliecināt savus kolēģus savā uh, grupā, un viņi pat nav šeit, lai jums aplaudētu. Te neviena nav no jūsu grupas. The reality, Mr. Henkel, is the following Nu, lūk, realitāte ir tāda, Henkel kungs, ka visi, kas uzsāk šo Brexitu un uh, tas uh, ir konservatīvās partijas mēģinājums, jūs ļoti labi zināt, jūs taču ar viņiem sadarbojaties. Tas bija mēģinājums atgūt kontroli. Tas bija tas lielais uh, Brexiteru lozungs, sauklis, un joprojām tas tāds ir. Un, uh, jā, izskatās, ka tagad Brexit, eh, apvienotā Brexits novic pie tā, ka nevis Briti ir atguvuši kontroli, bet viņi ir pilnībā zaudējuši visu kontroli. Un vienīgais saprātīgais risinājums šai problēmai, bet par to jūs gan nerunājāt, diemžēl, ir tas, eh, ka eh, Brītu politikā partijām ir jāsadarbojas, ir jāvienojas par kompromisu, laboristiem, konservatīvajiem ir jāvienojas. Uh, kā jūs atrisināsiet eksistenciālu problēmu, kāda ir Brexits. Jūs vienkārši nodarbojaties ar eh, savstarpēju cīņu, un jums Brexits ir lode pistolē un nevis risinājums šai eksistenciālajai problēmai. Lūk, mūsu un jūsu aicinājums, jūsu uh, aicinājums ir nevis uz, nevajadzētu būt uh, uzbrukam kol, kolēģiem, bet sakiet saviem uh, brītu politiķiem, kā abām lielajām partijām ir jāvienojas, vismaz sākat sadarboties, runājot par kādu nostāju, par ko mēs varam atbalstīt, un šī nostāja, kas būtu par ciešu uh, sadarbību, ciešām attiecībām starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību. Tas ir nepieciešams. Tas būtu ceļš uz priekšu. Uh, Nu, lūk, un uh, vispirms ir jābūt valstī un cilvēkiem, un nevis partijām, kas tagad uh, valda Britu politikā un Britu parlamentā. Nākamais jautājums uh, par termiņu pagarināšanu. Es negribu nekādu pagarināšanu. Tātad, lai mēs tālāk ietu vēl tālāk par Eiropas parlamentu vēlēšanām un vēlēšanās, mēs runāsim tikai un vienīgi par Brexitu, nevis par reālām problēmām, reālām reformām, kas ir nepieciešams Eiropas Savienībā. Vienīgais atkal mēs piešķirsim jaunu mandātu Farāškungam, tas vienīgais, ko mēs no tā iegūsim. Lūk, tas ir arī tieši tas, ko viņš grib. Divu iemeslu dēļ viņš to grib. Pirmkārt, viņš var turpināt saņemt algu, ko viņš var transferēt savām offshore kompānijām. Un otra lieta, otra lieta. Viņš var turpināt šo uh, savu darbu Eiropas Savienībā, proti iznīcināt Eiropas Savienību no iekšpuses. Tas ir viņa mērķis. Jā, viņš to arī apstiprina. un es nedomāju, ka tas mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīga skaidrība no apvienotās karalistes parlamenta vairākuma. To prasa arī Henkelkungs. Lūk, tas mums ir vajadzīgs. Es esmu pret jebkāda veida termiņu pagarināšanu, vai tā būtu diena, nedēļa vai 24 stundas. Kāda jēga, ja tas nebalstās uz konkrētu brītu parlamenta nostāju vai kādu priekšlikumu par to, ko viņi grib? ja tas ir, uh, nav tik ambiciozi, kā panākt tā vienošanās, labi, jā, tas ir uh, jūsu viedoklis. Muitas savienība, ja tā ir muitas savienība, ja tā ir vienošanās, tā ir vienošanās. Ja tad ir Norvēģija plus, tad Norvēģija plus, bet nu lūdzu, taču Londonā izdomājiet, ko jūs gribat. Šī neskaidrība nevar turpināties. Nedz mums, nedz Britiem, nedz mūsu pilsoņiem. Paldies! Un tagad vārds uh, zaļo grupas uh, vārdā Lamberta kungam. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, jau atkal um, padomas priekšsēdētājs ir, um, prezidents ir nolēms uh, nepiedalīties mūsu sanāksmē. Un jāsaka, ka te ir ļoti maz līderu, um, kā tos dēvē Tuska kungs. Tuska kungs tomēr uzskatīja, ka tā ir prioritāšu prioritāte, un mēs pēc trim gadiem varētu sagaidīt to, ka gal galā padomēji ir uh, koordināta atbildes reakcija, bet nekā tāda nav, jo uh, padome ir paziņojusi, ka viņi nekādus secinājumus neizdarīs. Tātad mēs uh, drīzāk redzam, ka nav vēlmes vienoties. Un Eiropas parlaments ir vienojies, tas ir pierādījis solidaritāti un šos līderus, eh, tuskvārdiem runājot, mēs gaidam eh, joprojām. Mums ir eh, jācenšas pēc iespējas ātrāk rīkoties, lai izglābtu klimatu pārmaiņas, bet līderi klusē un neņem vērā jauniešu prasības. Uh, un mēs jau atkal sagaidām, eh, ka Eiropa padomu to ierakstīs savā darba kārtībā. Kur tad ir šī vadība, jeb šie līderi, kad ir jācenšas cīnīties pret to, lai uh, visa bagātība nekoncentrētos tikai dažu cilvēku rokās? Mums ir jādomā uh, pie darba tirgus uzlabošanas, mums ir jācīnās pret. Uh, Mm, barbarisku globalizāciju. Un jau atkal jāgaida, ka tā dēvētie līderi to ierakstīs savā darbu kārtībā. Tātad, kur ir šī līderība, ja padomē arvien, eh, padomē arvien biežāk līderi apdraud mūsu demokrātiju? Tiesu sistēmas brīvība, proporcionātāts eh, ievērošana un uh, citi aspekti netiek ņemt vērā, un kad šis parlaments nozoda, nosoda to, ka um, padome joprojām nav rīkojusies arī attiecībā uz Ungāriju. Mums uh, vajadzētu arī izbeigt ar šo Brexit jautājumu. Nevar būt tā, ka tas mūs uh, nebeidzam ilgi izklaidē patiesībā šeit nav runa par līderiem, bet drīzāk par tādiem sekotājiem. Un šodien līderība nozīmē to, ka mēs cenšamies aizsargāt savu vidi, mēs nodrošinām taisnīgumu un mēs tik tiešām uh, liekam demokrātiju mūsu centienu uh, pašā uzmanības centrā. Paldies! Un tagad uh, eh, goē uh, e, grupas tādā dzimers kundze. Sorry. Atvainojos, cienījamās dāmas un kungi. Jūs eh, varbūt esat eh, atcerties filmu eh, Murkšķa diena, un ja skatāmies uz Eiropas samitu, tad to atkal aizklāja diskusijas par Brexitu un veidu, kā uh, Ehm, beigu beigās eh, Eiropas eh, Savienība un eh, Lielbritānija nonākuši strupceļā, bet Eiropas Savienība bija tā, kas ir atbildīgi par to, lai būtu vienošanās par ilgspējīgu attīstību. Un, lūk, tie ir jautājumi, kas ir jārisina, jo tikai tā Eiropas Savienība varēs Eh, gan savā iekšienē, gan arī uz āru panākt progresu, lai ietekmētu lietas un uh, lai mums būtu pamats eh, pilsoņiem visā pasaulē. Tā ir mūsu atbildība kā Eiropas Savienībai. Un atkal un atkal jau otro reizi atkal uh, šis te izstāšanās līgums nav apstiprināts Eiropas parlamentā, jo projām Tereza Meija seko stratēģijai. Un faktiski mums šobrīd nav nekādu cerību par uh, kārtīgu, uh, sakārtot izēju no Eiropas Savienības. Nu, līdz ar to ir cilvēki apvienotajā karalistē, arī Eiropas Savienībā un Eiropas pilsoņi. Uh, nu, gal galā arī īrijas pilsoņi īrijā un ziemeļīrijā, kurus interesē šie jautājumi, jo uh, lielam vairumam no viņiem nav iespējas tā ļoti ātri pārvietoties, teiksim, no Belfāsts uz Londonu vai vēl kaut kā savādāk. Uh, Nu, vairums parastiem cilvēkiem nav iespēja tā vienkārši aktīvus un mantu pārnest uz kaut kurien citurien, vai, teiksim, ražošanas līdzekļus pārnest uz citurien. Viņi pat nevar vienmēr bija, būt pārliecināti, ka var iegūt Eiropas pilsonību, jo tā nav pieejama visiem pilsoņiem. Uh, un tas attiec uz veselības aprūpu, sociālo ietekmi, ekonomisko ietekmi, eh, atkal ir runa par parastiem cilvēkiem, un tas ietekmēs arī viņu reģionu, ekonomisko un sociālo attīstību, un atceroties šos cilvēkus, mums vajadzētu saprast, kas esam parādā parastiem cilvēkiem, ne jau valdībai, ne parlamentam, ne apakšpalātai Un tāpēc mums ir jāpasniedz palīdzīga roka viņiem, bet jārunā par divām iespējamām sekām, ja mēs skatāmies uz priekšu un gatavojamies nekārtīgai e, izstā, izstājai, e, trakajai piekdienai, e, kas, diemžēl, var piepildīties. Mums ir jāpasniedz aizsargā pilsoņu tiesības, lai pilsoņu tiesības tiktu uh, netiktu apdraudēts nedz Eiropas Savienībā, nedz Lielbritānijā. Mēs esam uzņēmušies šo atbildību un tāpēc, e, kā Eiropas Savienībā, esam uzņēmušies noteikti saistības un mums tas skaidri un skaļi ir jāpasaka, jo mēs turpināsim arī atbalstīt īrijas republiku un esam pret uh, stingro e, robežu un izmaiņām lielās piekdienas nolīgumā. Un eh, šīs Eiropas daļas ļaužu tiesības nedrīkst tikt apdraudētas, un tam visam ir ļoti vienkāršs risinājums, eh, lai nebūtu robežu starp īriju un īriju eh, un lai tur nebūtu robežu kontrolas, īrijas vienotība būs labākais risinājums jo tur e, nevienam līdz ar to neradīsies nekādas problēmas. Tas varētu būt risinājums. Un e, šodienas e, Lielbritānijas valdība ir paskaidrojusi, ka šādas pārbaudas uz robežām nebūs un mazāk Lielbritānija varbūt ir svarīgāka kā noteikti politisko partiju interešu, un tas acīm redzot ir jāņem vērā. Paldies! Un tagad FDD vārdā Ferērs kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es tiešām ceru, ka pēc 20 gadiem, ka šī man pirmspēdējā runa šajā Eiropas parlamentā un kad atgriezīšos šeit jūlijā, un es domāju, ka daudz piekritīs uh, šīm manām izjūtām. Barņēkungs, es jau teicu, ka Brītu parlaments neakceptēs šo vienošanos. Jūs man neticējāt, tas tika noraidīts, bet uh, jūs gājāt pārāk tālu, jūs prasījāt pārāk daudz, un šorīt uh, jums nav pietiekami 38 māciņas, bet piet, jums tā pietrūkst, bet, nu, domāju, ka šodien Brītu parlaments darīs visu. Uh, jā, lai jo, balsot arī pret to, kas tika teiks 50. pantā, ka mums ir jāaizstājas martā ar vai bez vienošanās. Un man ir jāteic, kā tagad šī atšķirība starp mūsu politisko klasi uh, apvienotāju karalistē un sabiedrībā šī atšķirība ir milzīga, jo sabiedrība varat būt droši, kļūst aizvien striktāk, ir sabiedrībā lielāks vienotības sajūta. Uh, Mēs vienkārši gribam izstāties. Tas attiecas arī uz tiem, kuri balsoja par palikšanu, jo viņi respektē demokrātijas principu. Un mēs te redzam šo milzīgo dusmu izvirdumu pret mūsu valsti no Ferhofstata puses, nu, redzam Barņiekunga birokrātisko uzstāšanos un nepārtraukto apvainojumu klāstunot Uska kunga. Uh, Mēs negribam, lai jūs mūs valdāt, mēs gribam paši valdīt pār sevi. Will... Jā, noteikti. Nākamie soļi būs tādi, ka ceturtdien atkal uh, Brītu premjeri dosies uz